Gilas kundzei vārds. Uh, Priekšsēdētāji, paldies! Es balsoju par ziņojumu par indeksiem un es gribu pateikties referentē Korai Van Juvenhausenai. Uh, nesenie skandāli skaidri apliecina, pie kā var novest neregulēti etaloni. Tas nozīmē, ka tiek kursi manipulēti, tiek apzakti investori un ieguldītāji. Un 1,7 uh, miljārdi šeit ir uh, nodarītais skaitājums pēc komisijas aprēķiniem tā kā šie uh, etaloni arī nosaka, cik izmaksā hipotēkas miljoniem uh, cilvēku Eiropas Savienībā. Un vienošanās, par ko mēs nobalsojam ekon komitejā, ir eh, līdzsvarots un eh, samērīgs eh, rezultāts. Atklātība un uzraudzība šai procesā ir stiprināta, ir risināts arī interešu konfliktu jautājums. Paldies! Paldies, Gīlas kundze! Nākamā runātāja ir Petirs kundze. Gospođo predsjednice, manipuliranje referenduma priekšsēdētāji eh, etalonu manipulācija Uh, būtībā noved pie zakšanas, un tādēļ šī situācija ir jāsakārto. Un atklātība šā jomā ir ļoti svarīga attiecībā gan uz datiem, gan metodiem, metodēm, un tas var palīdzēt novērst interešu konfliktus. Piemēram, šie etaloni tiek lietot, lai noteiktu procentu likmju mainīgo daļu, un ja tiek manipulēti šie etaloni, tad var paaugstināties procentu likmes aizdevumiem, un tas negatīvi ietekmē patērētāju. Uh, Horvātijā uh, ir uh, izvērsies skandāls ap aizdevumiem Šveices frankos un izmantotajiem etaloniem. Paldies, Pētīrs kundze. Nākamais runātājs ir Flanagan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atterējos balsojumā. Libor skandāls liecina par to, kāda ir situācija finanšu industrijā, kāda tur ir ētika un morāla. Mūsuprāt, ir jāiet daudz tālāk un jāvēršas pret lobiju ietekmi un daudz eh, ko varētu vēl darīt. Protams, labāk ir darīt kaut ko nekā neko, bet es atturējos šai balsojumā. Paldies! Nākamais runātājs ir Volfkungs. Paldies, priekšsādātāji! Mana partija un es balsojām pret komisijas priekšlikumu un šo ziņojumu, kas piešķir papildus pilnvars Eiropas komitejai. Indeksi un etaloni ir neatņemama finanšu sistēmas un tirgus sastāvdaļa. Mūsu regulātori jau ar to nodarbojas. Šī regula patvē, paplašina aptvērumu, iekļaujot tajā arī izēvielas. Un šajā uh, jautājumā Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties, nevajadzētu vajadzētu samazināt šos um, etalonu skaitu. Un uh, šis lēmums tikai novedīs pie tā, ka zudīs darba vietas un paz, palēnināsies ekonomikas izaugsmes, var teikt nē Eiropas Savienībai, jā apvienotai karalīstē, jo atkal Eiropas Savienība noved pie tā, ka uzņēmumi pamet Eiropu. Paldies, nākamā runātāja ir Maletičas kundze. Paldies, es balsoju par šo regulu attiecībā uz indeksiem, kas tiek izmantoti uh, kā etaloni finanšu instrumentos, finanšu līgumos. Šis uh, lēmums ir vērts pret tirgus fragmentāciju un uh, ir uh, nepieciešams tirgus integrācija. Ir jābūt skaidrai situācijai, jāpalīdz novērst tādu situāciju, ka būtu jānove, jānotei jānosaka sankcijas, kuras bija 17 miljārdu, eh, bija radās 17 miljārdu zaudējumi tādēļ, ka tika manipulēti šie indeksi, pastāvēja interešu konflikti. Un tāpat šis lēmums palīdzēs mums labāk izprast, kā darbojas kritēriji un indeksi un kā atrisināt jautājumus uh, par uh, šādiem interešu konfliktiem un manipulācijām. Paldies! Tagad nākamais punkts ir pausējums skaidrojumu par attīstības finansēšanu Pedro Silva Pereiras ziņojums un uh, runās Heikungs. Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu un vēlētos uh, apsveikt arī visus tos, kuri iestājas par šo ziņojumu. Mums um, ir jābūt pilnīgi skaidriem, nosakot mūsu mērķu starptautiskā līmenī un, protams, attīstības finansēšana 0,7% apmērā ir minimums. Mana valsts nav sasniegusi šos, gri, šos griestus un šīs prasības, un mums ir jāturpina turpināt mūsu investīcijas attīstības palīdzībā visā pasaulē. Mums ir jāpalīdz vismazāk attīstītākajām valstīm, un uh, jāmēģina papildināt šo attīstības budžetu pēc iespējas lielākā mērā. Mēs e, esam redzējuši būtisku uzlabojumu veselā virknē valstu, bet, piemēram, Zemsahāras Āfrikas valstīs vēl ir daudz darāmā. Tāpēc es vēlētos, lai attīstības budžets nonāktu vairāk tajās valstīs, kurām tas ir nepieciešams. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamā runātā ir Gils kundze. Attīstības eh, finansējums šobrīd nav pietiekams, un mēs eh, pat neesam pietuvojušies tūkstošgadus mērķu izpildēji ir vesela virkne valstu, kuras nevar atvēlēt un nevēlas atvēlēt pat 0,7% no to IKP attīstības palīdzībai. Dalību valstīm ir jāizpild to solītais, jo cilvēka dzīvību mēs nevaram rēķināt skaitļos, un es tiešām esmu pārliecināta, ka ja mēs vairāk atvēlētu attīstības palīdzībai, tad mēs neredzētu cilvēkus, kuri bērgot no drausmīgas nabadzības iet bojā. Ņujorkā notikušajā samitā mums ir nepieciešams runāt vienātā, vienotā balsī un arī Adisabebā paredzētajā augsta līmeņa konferencē par dzīvību glābšanu mums ir jārunā vienotā balsī. Tas savukārt nozīmē, ka mums ir reāli kaut kas jādara, lai palīdzētu jaunatīstības valstīm attīstīties pašām. Uh, un mums ir jāizveido tāda politika, kas ļaut šīm valstīm pašām nostāties uz savām kājām. Nākamā runātāja Patīrs kundze. Petīrs kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Uh, Gan arī 4 miljārdi cilvēku pasaulē dzīvo briesmīgā nabadzībā, viņiem nav pieejama izglītības iespējas un nav pieejama arī pārtika. Uh, pasaulē ir pietiekami resursi, lai situāciju uzlabotu un pārtrauktu. Un eh, šis 0,7% eh, mērķis uh, attīstības palīdzības novirzīšanai ir ārkārtīgi svarīgs, bet mērķiem ir jābūt arī datumiem klāt. Eiropas Savienība ir lielāka attīstības palīdzības sniedzēja. Mēs maksājam par apmēram 60% no attīstības palīdzības pasaulē un esam pārliecināti, ka resursus mūsu doto naudu varētu labāk izmantot. Es uzskatu, ka ir jābūt labākai iespējai palīdzēt tiem pasaules iedzīvotājiem, kur strādā lauksaimniecības sektorā. Bet 28. šā ziņojuma punktu varētu savietrot. Nākamais - Andersānas kundze. Es balsoju par šo ziņojumu attīstības palīdzības finansējums. Šajā ir lūgums bagātākajām valstīm vairāk, eh, nod, vairāk ziedot attīstības palīdzībai. Un, eh, protams, šajā ziņojumā, manuprāt, svarīgi ir arī eh, sieviešu loma attīstībā, un, protams, ir jāuzsver arī dzimuma līdztiesība attīstības palīdzības sniegšanā. Uh, Un uh, ir jāpalīdz pilnīgi visām nozarēm - lauksaimniecībai, veselības attīstībai, bet sieviešu loma ir tomēr jāuzsver. Piemēram, Ziemeļīrijā eh, likums, kas aizliedz eh, abortus, mums tomēr ir jāiestājās par veselu virkni citu politisku un pilsonisku brīvību, kuras veselē virknē valstu vēl nav pieejams. Tagad dod Zaborskas kundzei vārdu. Uh, Paldies, prieksēdētājs kundze. Spoločných európskych opatreniach v oblasti migrácia a azylov. Tātad kopīgi Eiropas Savienības pasākumu migrācijas jomā un patvērumu politikā ir, un šeit pastāv saikne ar attīstības politiku. Es domāju, ka ir jāatbalsta attīstība un uh, peļņas uh, pārskaitīšana uz nodokļu paradīzēm ir viena no galvenām problēmām, kas uh, uh neļauj uh, cīnīties pret nabadzību un uh, tikai tad mēs apturēsim kāru un likvidēsim nabadzību Eiropas Savienības robežām, ja mums izdosies atrisināt šo problēmu efektīva attīstības palīdzība un cīņa pret nodokļu nemaksāšanu ir svarīgi pasākumi attīstības politikā. Un... Nākamais, ko izskatīsim, ir Pedičīnī kunga ziņojums drošāk veselības aprūpe Eiropā. Pirmajam dodu vārdu Rodas kungam. Lūdzu. Mr. Roda. Rodas kungs, priekšsādātāji saka vēlreiz. Rodas kungs. Jā, paldies. Es atvainojos, ka nesadzirdēju jūsu man doto vārdu. Eiropas viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, lai visi darbspējīgie spētu strādāt un ir jāsakārto arī izglītības sistēma. Tāpēc um, darbs, kas ir paredzēts šajā jomā, ir ļoti svarīgi, lai Erasmus uh, arī būtu pieejams pilnīgi visās dalību valstīs. Bet vēl bez tā, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt labākas darba vietas Eiropā, tad uh, arī dalību valstīs ir jādara daudz vairāk, proti dalību valstis pārspīlēti izmanto Eiropas Savienības iniciatīvas. Piemēram, dalību valstīm um, ir jāatsakās no vēl joprojām tirgu esošajiem šķēršļiem, un šādi šķēršļi nedrīkst būt ierakstīti dalību valstīs. Dalību valsts likumdošanā, lai tiešām būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem ar uzņēmēju darbību nodarbojošamies. Paldies! Thank you. Next speaker is... Paldies! Nākamais ir Glesijas skunks, lūdzu. Gracias, senora. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es balsoju par šo ziņojumu, tātad ziņojumu par drošāku veselības aprūpu Eiropā, jo es uzskatu, ka eh, šobrīd veselības aprūpē īstenotie uh, finansējuma samazinājumi nāk par sliktu iedzīvotājiem. Vēlētos eh, vērst jūsu uzmanību Spānijā notiekošajiem veselības aprūpes eh, finansējuma samazinājumiem. Šobrīd Spānijā ir vien no, viens no zemākajiem veselības aprūpes finansējumiem Eiropā, un uh, veselības aprūpas iestādes lielā mērā tiek privatizētas. Šī agresīvā politika īpaši vairākos reģionos, piemēram, Valencijā, ir novedusi pie tā, ka iedzīvotājiem nav pieejama adekvāta veselības aprūpe. Kur tad ir solidaritātes modelis? Kur tad ir demokrātijas modelis? Es uzskatu, ka Spānijā šobrīd ir apdraudēta demokrātija. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Gils kundze, vārds jums. Prieksēdētājs kundze, es balsoju par drošāku veselības aprūpu ziņojumā jo apmēram 10% no pacientiem, kuri ierodas slimnīcās Eiropas Savienībā, cieš no hospitālajām, in, in, hospitālajām infekcijām un eh, tas ir apmēram 4,1 miljons iedzīvotāju, kuri cieš no antibiotika rezistentām slimībām visā Eiropā. Tas eh, ļoti dārgi maksā, bet lielāko daļu no šīm hospitālajām infekcijām var novērst, ja mums būtu adekvāta, drošīga, drošāka veselības aprūpe, bet tam ir nepieciešama arī dalību valstu veselības aizsardzības sistēma iekļaušanās. Tāpēc griežos pie komisijas, e, lai tā izveidot adekvātu augsni jaunu antibiotiku tālākai attīstībai un kliniskajiem pētījumiem. Slimības nepazīst robežu. Šeit, tieši šajā jomā, Eiropas Savienība var daudz darīt. Tāpēc e, uzskatu, ka mums visiem vajadzētu griezties pie komisijas, lai tā sagatavotu iniciatīvas runātāji tiek pārtraukta. Paldies! Nākamais eh, runātājs Raupas kungs. Raupas kungs, vārds jums. Viena minūte. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad tai vienas. Paldies priekšstādātāji. Esmu pārliecināts, ka šis ziņojums ir viens no svarīgākajiem šajā sesijā. Uh, antimikrobā rezistence ir ļoti svarīgi, tā, ir ļoti svarīgi to apkarot un cīnīties pret to. Antibiotikas nav pārtika, tāpat nav pārtikas piedeva, un daudz to nesaprot. Mums ir jāpārtrauc profilaktiska um, antibiotika izmantošana um, lopu audzēšanā un uh, putnu audzēšanā. Arvien vairāk uh, dzīvnieku ir inficēti ar um, antirezistentām uh, eh, baktērijām, kas uh, savukārt uh, vēlāk nonāk cilvēku pārtikā. Mums vajadzētu noteikt striktākas normas attiecībā uz antibiotiku izrakstīšanu cilvēkiem. 2009. gadā cūku mēra rezultātā cilvēki sāka iepirkt uh, antibiotikas, piemēram, Lietuvā tas tā bija, un vēl ir svarīgi sniegt precīzi informāciju uz zāļu iepakojumu. Petirs kundze, paldies! Uh, veselības aprūpas sistēma un pensijas sistēma vienmēr ir tās, kas pirmās cieš no taupības pasākumiem. Es Protams, esmu pār racionālu sistēmu funkcionēšanu, bet es neatbalstu samazinājums, kas apdraudētu pacientus un pacientu tiesības, tādēļ atbalstīšo ziņojumu. Eiropas komisija 2012. gadā noteica, ka pacientu drošība ir apdraudēta taupības pasākumu rezultātā, jo tiek samazināti izdevumi veselības aprūpas pakalpojumiem, kas negatīvi ietekmē veselības aprūpas kvalitāti. 80% no pacientiem iegūst dažādas infekcijas uzturoties eh, slimnīcās. Piemēram, medikamentu izrakstīšana eh, neapdomīgi vai antibiotiku ļaunprātīgi izmantošana vai nepiemērotas eh, terapijas noteikšana kopā ar nepareizu zāļu lietošanu, tas viss novedis pie 2,7 miljardu eiro papildus izmaksām sistēmai. Paldies, Mārijas kungs, lūdzu! Priekšsēdētāji, paldies! Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas ir adekvāts un pilnīgs, bet es gribētu norādīt, ka septiņus gadus kopš esam izveidojuši īpašu drošības e, reģistru Grieķijā, mums ir simtiem tūkstošie dzīvotāji, kas nespēja izmantot veselības aprūpas pakalpojumus, lai saņemtu pensiju. Reliģisku apsvērumu dēļ vai personas brīvības um, principu dēļ uh, viņi atteicās uh, um, izmantot un pieņemt šo personas identifikācijas numuru vai personas kodu. Un tagad viņiem ir jāmaksā pašiem no savas kabatas par jebkuriem medicīniskiem izmeklējumiem, par medicīniskiem pakalpojumiem. Uh, Es uzskatu, ka tas ir rasisms un diskriminācija, kas ir jāpārtrauc. Tādēļ es gribētu vēlreiz uzsvērt uz šī fakta netaisnību. Mekova kungu zālē neredzu, saka priekšsēdētāja. Nākamais runātājs Kelīkungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāja. Man bija prieks vakar būt parlamentā, kad notika debatas par šo tematu, un man bija arī iespēja izteikties šajās debatēs. Rekomendācijas ir saprātīgas, un to mēs arī redzējām balsojumā šodien. 637 no 679 deputātiem nobalsoja par, un es biju viens no tiem. Es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai slimie cilvēki saņemtu maksimāli labāku un kvalitatīvu veselības aprūpi, bet mums vajadzētu raudzīties, lai cilvēki nesaslimtu. Es domāju, nepietiekams uzsvers tiek likts uz fizisko aktivitāšu popularizēšanu, uz sporta popularizēšanu. Būtu nepieciešama plašāka infrastruktūra, kas dod cilvēkiem iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Um, lai viņi varētu skriet vai braukt ar riteņiem vai kaut kā savādāk eh, aktīvi darboties. Paldies, Harkīns kundz pēdējā runātāja par šo tematu. Paldies! Es atbalstīju grozījumu, kas aicina komisiju domāt par likumdošanas ietvaru, kas veicinātu jaunu antibiotiku politiku izstrādāšanu. 20 tūkstoši pacienti 2014. gadā mīra eh, no infekcijām, ko radījuši, eh, radījusi antimikrobā rezistence. Un arī manā valstī īrijā šie skaitļi ir tiešām satriecoši. Tronijs Hollands no veselības ministrijas norādīja, ka neatliekam pasākumu būtu jāveic, jo uh, mēs uh, ieejām ērā, kur vienkāršas infekcijas varētu kļūt par nāvējošām. Bet šokējoši ir tas, ka atbilstoši Tonija Klarks uh, um, ārsta uh, teiktajām. Divreiz lielāka ir varbūtība, ka um, īrijā um, esošie cilvēki, kuri uzturas um, pansionātos, tiek nepamatot ārstēti ar antibiotikām. Un tādējādi tiek apdraudēta vispārīga sabiedrības veselība un tīpaši veco cilvēku veselība. Paldies, Harkins kundzei, saka priekšstādātāji. Tālāk nākamais ziņojums ir eh, Filipa de Bakerkunga ziņojums par videi draudzīgām izaugsmas iespējām MVU. Pirmais runātājs Rodas kungs lūdzu. Mr. Rodara, you have the floor. Rodas kungs, vārds jums. Jā, paldies, e, prieksēdētājs kundze. Un e, patiesībā es gribēju teikt e, savu iepriekšējo sakāmo tagad un par drošīgu veselības aprūpu. Tātad neviens jau šķieta nepamanīja to, ka es pateicu nepareizo runu pareizajā tematā vai otrādi. Iespējams, ka tulk tā nedaudz paraustai uzaidas, bet es domāju, ka e, vienkārši pasakos par man doto vārdu, ja es jau savu sakāmā pateicu iepriekšējā reizē. Thank you, Mr. Roda. Um... Paldies, Rodas kungs. Es neredzu Mlināras kundze zālē. Šķiet, ka viņas nav. Nākamais runātājs Balco kungs lūdzu elnök asszony köszönöm a szót a jelentés elfogadása. paldies priekšsēdētāji mēs atbalstījām šī ziņojuma pieņemšanu jo MVU spēlē svarīgu lomu vidēji e, draudzīgā ekonomikā. Tūkstošiem miljārdu eiro uh, ir e, šī tirgus apjoms. Uh, Un kādēļ ir tik svarīgi, lai MVU piedalītos šajā tirgu? Tas ir tādēļ, ka ekonomikas attīstība nav pašmērķis. 67% no darba vietām Eiropā rada tieši MVU. Tādēļ arī ļoti svarīgi, lai MVU piedalītos vidē draudzīgas um, izaugsmes veicināšanā. Mums viņi ir jāatbalsta. Man ir jāsaka, šķiet dīvaini, ka tad, kad runājām par uh, Eh, Eiropas struktūra fondu un investīciju fondu, tad eh, nosacījumi MVU nav pietiekami draudzīgi. Paldies. Nākamā runātāja Gils Kunz lūdzu. Not only is priekšsēdētāji, ir svarīgi ne tikai risināt jautājumu par MVU finansēšanu, bet arī reāli palīdzēt viņiem samazināt izmaksas. Eh, rietum eh, vidus Anglijā mēs esam centušies attīstīt reģionu tā, eh, lai um, tas būtu e, vidēji maksimāli draudzīgs. Tādēļ ir ļoti svarīgi turpināt šos pasākums, ņemot vērā to, ka apmēram pusi no MVU manā reģionā ir norādījuši, ka viņi joprojām nevar piekļūt finansējumu, lai finansētu šādus pasākums. Daudz ir jādara. Bet es atbalstīšu šo ziņojumu tādēļ, ka tur bija punkti par to, ka jāpievērš pienācīga uzmanība mikro uzņēmumiem un jauniem uzņēmumiem, lai pilnībā izmantotu viņu potenciālu, nodrošinot rūpniecības eh, sinerģiju un simbiozi un MVU aktīvāku iesaistīšanu pēc iespējas efektīvāk. Tādēļ es domāju, ka tā ir garām palaista iespēja, ka šis ziņojums nepiedāvā konkrēts pasākums šai sakarā. Paldies! Paldies, Gils kundze, nākamā runātāja Petīra kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība. Tā pilso, tās pilsoņiem ir nepieciešams jauns stimuls izaugsmēji. Tādēļ es atbalstīju šo ziņojumu. Tomēr šai izaugsmēji ir jāizmanto tās priekšrocības, kas Eiropas Savienībā ir, un jāsamazina liekās izmaksas. kas ir saistīts, piemēram, ar enerģijas resursu importu. Vidē draudzīga izaugsme ar uh, Um, privātā sektora iesaistīšanu un atbilstošu finansējumu, noteikti nu, situācija var uzlabot, tomēr Eiropas ekonomikas vadošā pozīcija nav pašmērķis, jo šāda uh, efektīva ekonomiskā uh, situācija noteikti nāk par labu mūsu pilsoņiem. Dati par MVU liecina, ka MVU veido apmēram 95% no Eiropas Savienības uzņēmumiem, viņi nodrošina vairāk kā 67% darbvietas ES un uh, rada 50% no pievienotās vērtības. Paldies! Ja, Bensena kungs. Jā, vidē draudzīga izaugsma ir ļoti laba iniciatīva un uzskatu, ka tā ir papildinājums veselai virknē citu iniciatīvu ekonomiskai izaugsmai, ko Eiropa sagatavo nākotnē. Tātad eh, es uzskatu, ka šīs iniciatīvas ir arī jāīsteno dzīvē. Nav jau nekādu šaubu, ka mēs vēl neizmantojam visu to potenciālu, kāds ir Eiropas uzņēmumiem un ko mēs neizmantojam. Tas attiecās kā uz pakalpojumiem, tā uz ražojumiem. Mums ir vesela virkne vidēji un maza uzņēmumu, kur būtu gatavi um, konkurēt starptautiskajā tirgu gan uh, ražojumu, gan arī tā saucamo zaļo pakalpojumu jomā. Uh, Piemēram, ir vesela virkne nozara, kuras šeit tagad nenosaukšu, bet eh, kuras varētu izmantot eh, tā saucamo zaļo pakalpojumu piedāvājumā, un eh, šeit es vēlētos pieminēt kaut vai TTIP, kurā arī vajadzētu runāt par šo zaļo izaugsmi. Paldies, saka prieksēdētāji, diemžēr neredzu Nekovu kungu zālē. Is... Tālāk nākamais runātājs Hanan kungs. Hanan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šī ideja par to, ka ir jāaizstāv videi draudzīga politika no ekonomikas viedokļa, ir ļoti svarīga. Ja jūs sakat, ka ir cena, kas jāmaksā par ekoloģiskajiem mērķiem, ka ir jāsamazina globālā sasilšana, tas, protams, ir saprotami un pamatoti. Uh, bet pateikt, ka tas pats par sevi stimulēs ekonomikas izaugsmi, ir pilnīgas muļķības, un es neticu, ka tā šī proponētāja paši tam tic. Ja valdība nodarbinātu vairāk cilvēku, tad uh, tas uh, noteikti nodrošinātu ekonomikas izaugsmu un tā tālāk. Tas tika izmantots arī padomu sistēmās, redzējām, kur tas noved. Tas, ko Bastiārs sauc par uh, redzamo un neredzamo izmaksu teorijas. Jūs vienmēr no ekonomikas paņemat vairāk, lai radītu darba vietas, nekā šīs darba vietas var dot atpakaļ. E, svarīgi ir, ka izaugsme rada e, zaļāku politiku. Tas ir svarīgi, tad būs zaļākas valsts visā pasaulē. Paldies, paldies, Hanan kungs. Nākamais runātājs Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī piedalījos šajās debatēs vakar vakarā, kad tika runāts par šo tēmatu, un uh, komisārs uh, ļoti veiksmīgi uh, raksturo šo situāciju. Vairāk nekā 990 nobalsoja uh, par MVU um, norādīja uz to, ka um, tik norādīts, ka viņi ir ļoti svarīgi, viņi veido vairāk nekā 75% darba vietu, viņi kopumā 95% no visiem uzņēmumiem, un tieši tādēļ visi aspekti, kas ir saistīti ar MVU atbalstīšanu, noteikti ir uh, svarīgi. Un it īpaši ir svarīgi palīdzēt viņiem um, atteikties no birokrātijas, un tad mēs varētu izdarīt, atvieglojot viņu piekļuvu kredītresursiem. Paldies! Harkins kundz nākamā runātāja lūdzu. Es atbalstīšu ziņojumu par vidē draudzīgas izaugsmas iniciatīvu, tīpaši to grozījumu, kur komisija tiek aicināta um, atsaukt un atcelt novecojušo likumdošanu, lai mazinātu birokrātiju. Vienmēr ir jāatrod uh, zelta vidusceļš starp uh, efektīvu un samērīgu regulējumu. Un uh, parasti daudzos gadījumos pārmērīgs regulējums neļauj sasniegt iecerētos mērķus. Atkal un atkal mēs dzirdam, ka politiķi sūdzas par birokrātiju un Eiropas Savienības birokrātiju savās dalību valstīs. Viņa rāda ar pirkstu uz Eiropas Savienību un viņa vienmēr par visu vaino Briseli. Bet tad, kad ir iespēja atbalstīt komisijas priekšliekumu, uh, Uh, atteikties no birokrātiskas novecojušas likumdošanas, daudz balsoja pret to. Paldies! Paldies! Pēdējā runātāja Maletiča kundze. Paldies, priekšsēdētāja! Šis eh, ziņojums par uh, vidē draud, vajadzīgu izaugsmi MVU, paredz efektīvu un ilgtspējīgu energoresursu un jauno tehnoloģiju izmantošanu, un tas uzsver nepieciešamību. Pēc atbilstošas e, informācijas MVU. Mums ir vadlīnijas par to, kā palīdzēt MVU izmantot Eiropas Savienības līdzekļus lai sasniegtu pārēju uz vidēji draudzīgu saimniekošanu. MVU ir mūsu ekonomikas mugurkauls, un viņi ir tie, kas galvenokārt var stimulēt izaugsmi. Un mums viņi jāatbalsta, lai viņi varētu izmantot Eiropas Savienības piedātās iespējas. Tādēļ mēs, es atbalstīju debākeru kungu ziņojumu. Jums ir nepieciešams palīdzēt MVU iesaistīties vietai traucīgā izaugsmē. Paldies Malatiču kundzei, dārgie kolēģi! Eh, sēdē pasludinu pārtraukumu līdz pulkstens trījiem pēcpusdienā.